par 2016. gada budžetu. Pilnvarojums trialogam. Vispirms tošu vārdu Fernandešu kungam uz četrām minūtēm. Vice-prezidente, a komisārija Georgieva, cumprimentu também. Priekšādātāja kungs, es gribētu apsveikt, Žarivas kundze, es gribētu apsveikt eh, visus mūsu kolēģus. Uh, Eiropas Savienības budžets ir mazs budžets. 1% no IKP. Tas atbilst 54 miljārdiem maksājuma apropriācijās. Un uh, Eiropas Savienības eh, pienākumi tiek paplašināti un eh, ir iestājušās Eiropas Savienībā arī jaunas valstis. Ja mēs salīdzinām Eiropas Savienības budžetu ar ASV, tad mums ir tikai 1% no IKP, bet eh, ASV tie ir apmēram 20%. Taču, neskatoties uz to, mums ir daudz augstāka pievienotā vērtība. 94% no budžeta tiek izmantot investīcijās, un tikai 6% no budžeta tiek izmantoti administrācijai un uh, apsaimniekošanas izdevumiem. Šis budžets uh, sasāda apmēram 50% no uh, valsts investīcijām daudzās dalību valstīs. Mēs esam noteikuši prioritātes - nodarbinātība, uzņēmēja darbība, galvenokārt tātad mazie un vidējie uzņēmumi un uzņēmēja darbības gars. Tas ir arī mūsu galvenais mērķis daudzās programmās, piemēram, jaunatnes iniciatīva. Šeit 6 miljardi jau ir nodrošināti iepriekšējās iemaksās. 2016. gadā mēs uzskatām, ka šī programma ir jāvērz uz priekšu, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi, uh, vajadzīgas atbilstošas saistību apropriācijas. Ir ļoti būtiski, lai tādas programmas kā Kosme vai Apvārsnes 2020 arī varētu tikt finansētas. Tāpat arī uh, Connecting Europe mehānisms ir ļoti nozīmīgs uh, mums visiem, un tieši tāpēc uh, tam vajadzētu pievērst uzmanību. Protams, ir jāņem vērā arī solidaritāte. Kohēzijas politika arī nodrošina nodarbinātību un ļauj veicināt uzņēmējdarbības garu un novatoriskumu. Kohēzija nav pašmērķis. Tas ietver daudzus atsevišķus mērķus. Par to mēs nedrīkstam aizmirst. Es eh, runāju arī par iekšējo solidaritāti pret eh, dalību valstīm, kas saskaras ar eh, migrantu problēmām. Iekšējā solidaritāte mums ir viens no mērķiem, bet arī par ārējo solidaritāti nedrīkst aizmirst. Mēs Nedrīkstam aizmirst par Sīriju, par to, kas eh, notiek tur attiecībā uz bēgļiem, par to, kas notiek vidusjūrā. Tieši tāpēc kategorijas numur 3 un 4 mums ir ļoti svarīgas. Mēs eh, paziņojam arī, ka ir paredzēti samazinājumi attiecībā uz aģentūrām, un to tomēr nedrīkstētu darīt akli un nedomājot. Piemēram, ja tiek samazinātas personāla izmaksas, vajadzētu apsvērt, eh, kādas tam būs sekas. Mums ir tādas aģentūras, kur darbinieku ir ļoti maz. Un tad, ja teiksim, aģentūra nodarbojas ar migrācijas jautājumiem, tad īstenībā tas mums beigās var izrādīties pārāk dārgi. Mums ir jādomā arī par savu saistību sekšanu un par ilgtermiņu plānošanu. Uh, Mums ir jāievēro arī daudzgada finanšu plāns un ir uh, jādomā par to, ka elastīgumu šī plāna ietvaros mēs nevaram iztērēt uh, pārāk ātri. Tieši tāpēc mums ir jādomā par to, lai mūsu pienākumi tiktu paveikti un lai vārdi pārvērstos darbos. Tam mums ir vajadzīgi atbilstoši līdzekļi, tā lai mūsu paši noteiktie mērķi arī tiktu izpildīti. Es vēlētu pateikties ēnu referentiem un, par, un arī politiskajām grupām, kas deva savu ieguldījumu šī ziņojuma gatavošanā. Uzskatu, ka šis pilnvarojums eh, parlamentam piešķir uh, daudz spoidrāku tēlu. Paldies! Tagad došu vārdu komisijas vicepriekšādātāja Georgievas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Paldies Fernandeša kungam par to, ka viņš ir sagatavojis ļoti pārdomātu pilnvarojumu 2016. gada budžeta projektam parlamenta dalībai sarunās. Kā jau jūs norādījāt, ļoti daudzi piedalījās prioritāšu detalizētā aprakstā. Mums ir jāsaprot, kuras ir mūsu svarīgākās prioritātes un kā mums labāk izmantot mūsu rīcībā esošo finansējumu. Mēs atbalstām parlamentē noteiktās prioritātes. Jā, mums ir jāpievērš uzmanība mūsu ekonomikas atdzīvināšanai. Jūs to saucat 3E, tātad nodarbinātība, uzņēmumi, uzņēmējdarbības gars. Tas mums patiešām ir vajadzīgs, ja mēs eh, vēlamies redzēt, lai Eiropa atkal sāktu augt un sāktu augt tādā tempā, lai mēs varētu nodrošināt eh, labāku konkurētspēju un arī labākus dzīves standartus mūsu iedzīvotājiem. Jūs atbalstījāt arī komisijas galvenās iniciatīvas, tā skaitā investīciju plānu. Uh, Mēs nesen nosūtījām uh, grozījumu vēstuli, un es esmu ļoti pateicīga, ka balstoties uz šo vienošanos mēs esam to panākuši, un mēs varam virzīt to visus priekšu. Mēs jums piekrītam arī tajā, ka papildus izaugsmē mums ir jādomā par solidaritāti iekšienē. Un ir jādomā arī par tiem, kas paļaujas uz mums uh, ļoti uh, izmisīgos apstākļos ārpus Eiropas. Uh, jo īpaši šeit es domāju par cilvēkiem, kas bēg no kara. Tāpat ir jādomā arī par iekšējām problēmām Eiropas Savienībā. Šī iemesla dēļ esam um, uh, domājuši par maksājumu apropriācijām un esam ļoti precīzi norādījuši, kur mums vajadzētu palielināt budžetu, jo īpaši maksājumos, tā lai mēs varētu izpildīt prioritātes. 143,5 miljardi, tas ir 1,6% palielinājums kopējos maksājumos, kas ir paredzēts, lai samazinātu, uh, lai mm, noseiktu maksājumu samazinājumu iepriekšējos gados. Un esam to koncentrējuši tādās jomās, kur vajadzības ir visizteiktākās, piemēram, Ceturtajā kategorijā esam ieteikuši 28,5% palielinājumu, Erasmus esam paredzējuši 13% palielinājumu. Un filosof, filozofijā mēs esam likuši uh, priekšā. Tātad, tātad mūsu filozofija ir tāda, ka mēs uh, nevaram prasīt nedz vairāk, nedz arī pieļaut kaut ko mazāk. Un mēs ceram, ka parlaments atbalstīs šo mūsu ļoti piesardzīgo budžetu. Mēs redzam, ka parlaments mūs atbalsta, līdz ar to mēs varam uzlabot mūsu kapacitāti. Uh, Mūsu mērķis ir nodrošināt pēc iespējas labākus piešķīrumus, tā lai mēs varētu labāk pārvaldīt maksājumus nākotnē, tā lai mums nebūtu eh, tāda situācija kā 2014. gadā. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai jums pateiktos par to, ka šeit, šajā zālē, jūs nobalsojāt par mūsu mm, budžeta grozījumiem un maksājumu plānu. Mēs ceram, ka arī nākotnē mēs varēsim pildīt šīs saistības. Tātad, proti, ja mēs būsim noteikuši sev laika grafiku, tad mēs to arī izdarīsim mūsu noteiktajā laika grafikā un ievērosim mūsu nosprāstos mērķus. Tagad es gaidu trilogu. Pirmais trilogs notiks 14. jūlijā un Te mums būs iespēja būt atbildīgiem mūsu iedzīvotāju priekšā, proti mūsu vārdiem ir jāsako arī darbiem. Paldies! Tagad izteiksies pastāvīgo komiteju pārstāvji. Sāksim ar Līca kungu. Viena minūte, viņš pārstāv attīstības komiteju. Paldies, priekšēdētāji! Es gatavoju atzinumu attīstības komitejā, un, manuprāt, divi punkti ir centrālie. Pirmkārtām izdevuma humanitārai palīdzībai 2016. gadā ir ievērojami jāpalielina. Eiropas Savienībai ir jābūt globālam spēlētājam un jāspēj tikt galā ar dažādām situācijām. Pie tā pieder arī humanitāras krīzijas Irākā, Sīrijā uh, un Ukrainā. Budžeta ziņā tieši tāpēc mēs nedrīkstam šeit uh, paļauties tikai uz saistībām, mums ir jādomā arī par maksājumiem. Tikai šādā veidā mēs varēsim garantēt, lai līdzekļi šiem cilvēkiem, kas eh, ir ļoti lielā izmisumā, būtu pieejami uzreiz. Es redzu arī, ka ne visas dalībvalstis ir izpildījušas savas saistības. 0,7% no IKP eh, attīstības sadarbībai. Šo mērķi vajadzēja sasniegt jau 2015. gadā. Eiropas Savienībai savā budžetā ir jāparedz eh, pietiekami resursu attīstības eh, sadarbībai, lai varētu šo mērķi izpildīt. Paldies! Paldies! Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā izteiksies Klunis kundze. Viena minūte. Uh, Nodarbinātības komitejā mēs jo īpašu uzsvaru gribējām likt uz darba vietu veicināšanas pasākumiem. Tātad mēs atbalstam visas pasākumus, kas ļautu palielināt darba vietu skaitu. Kā mēs to izdarīsim? Vai mēs varētu sniegt atbalstu MVU? Mēs uzskatām, ka tas tā ir viena galvenajām prioritātēm, jo apmēram 90% no Uzņēmumiem ir maz un vidēji uzņēmumi visā Eiropā, tas ir mūsu uzņēmējdarbības mugurkauls. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina mikrofinansējums, lai mēs varētu palīdzēt šiem uzņēmumiem. Īstenībā valdības komisijas un tā tālāk nerada darbus. Un mēs, mums ir jārada tāda vide, kur, varā, kur varētu rasties arvien vairāk darba vietu. Jaunatnes bezdarbs arī ir ļoti smaga problēma. Mēs vēlamies tai pievērst īpašu uzmanību domājot par budžetu parlamentā. Mums ir jādomā par prasmju veicināšanu, lai darba meklētāji varētu, teiksim, darboties IT nozarēs. Šeit ir ļoti liels potenciāls. Nodarbinātības komiteja gribētu, lai e, mūsu atzinumā parādītos šīs prioritātes. Paldies! Tagad vīdes komitejas vārdā Lavijas kungs, viena minūte. Dente, signor... Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Mēs vēlamies pateikties jums par to, ko esat izdarījusi, bet tomēr uzskatām, ka vēl ļoti daudz kas ir darāms. Paldies arī Fernandešu kungam par paveikto darbu. Budžeta process pēdējos gados ir parādījis, ka budžeta pieejamība īsti neiet kopā ar pienākumiem, kas tiek uzticēti. Mums ir nepieciešams uh, saņemt līdzekļus dažādās jomās, sabiedrības veselībai, arī citās, pārtiks drošumu, piemēram, un daudzgad finanšu schēmā situācija, tīpaši uh, trešā sadaļa Tur mums ir eh, nepieciešams eh, pievērst lielāku uzmanību, it īpaši ņemot vērā, cik liela ietekme tam ir uz iedzīvotāju um, dzīvi. Tāpat arī par aģentūrām. Ir esmu virkne aģentūru, kuram ir jāmeklē ārējie resursi, lai varētu veikt eh, savu darbu, un personāla samazinājums arī ir pretēji tam. Van Bosoit, kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Kā referenti par 2016. gada budžetu ITRE komitejā esmu pret to, lai tiktu samazināts finansējums sekmīgām pētniecības eh, programmām, kā apvārsne 2020, lai rastu finansējumu Junker plānam. Šis ir viens no tiem piemēriem, kad eh, Eiropas programmām pievienotā vērtība. Flandrija ir viena no vadošajiem reģioniem Eiropā inovatīva uh, Eh, jomā. Par to, ar to mēs lepojamies. Un tāpēc es prasu turpināt šī atbalsta sniegšanu un vēlos atkal norādīt, ka tas ir jādara katru gadu. Tāpat vēlos uzsvērt, ka šo procedūru nevar ļaunprātīgi izmantot, lai palielinātu budžetu. Tāpat kā dalību valstīm, arī uh, Eiropai ir jāpiemēro savās spējas, tām iespējām, kas mums ir. Paldies tālāk. Iekš, e, tirgus komitejas vārdā Galpēlts skundze. Paldies. Es uzskatu, ka kā atzinuma autore, ka iekšējais tirgus ir īpaši svarīgs, tā skaitā budžeta aspektā mēs esam orientēti uz izaugsmi, un tāpēc ir svarīgi, lai mums būtu iekšējiem tirgum atsevišķi eh, budžeta kategorijas. Komisija ir strādājusi labā ietvarā, tas ir labs piemērs mums, paldies jums, un vēlos eh, norādīt arī to, ka mums ir bijis ļoti uh, ļoti laba sadarbība. Mums ir nepieciešams līdzsvarots budžets arī muitas savienībai. Un ir svarīgi arī tik mainīgos apstākļos likt lielu uzsvaru uz standartiem. Tomēr šeit ir arī viena lieta, ko es vēlos īpaši izcelt, respektīvi runa ir par iekšējā tirgus fórumu. Šogad uh, ir pēdējais gads, lai gatavotos iekšējā tirgus fórumam. To mēs uzskatām par ļoti svarīgu pasākumu. Ir Tas ir jāsaglabā. Paldies. Tā komisija pentru dezvoltare reģionāla, doamna Spiraki, un minut. Paldies, un tagad uh, regi uh, komitejas vārdā uh, Spiraki kundze vienu minūti. Paldies, priekšstādātāja kungs. Godātie komisijas pārstāvi struktūra fonda ir ļoti nozīmīgs elements tautsēmniecības uh, aktīvajā darbībā ES dalību valstīs. Tas ir vienīgais finansējuma avots tajās valstīs, kas piedzīvo krīzi. Sociālai, kohēzijai un ekonomikai tas ir nozīmīgi. Tādēļ absolūti nepieciešams ir, lai tiktu īstenota šī ceļa karte un atrisinātu problēmas, it īpaši attiecībā uz uh, maksājumiem, kas netika veikti 2014. gadā. Ir ļoti nozīmīgi, lai uh, mēs uzmanīgi uh, eh, vērtētu situāciju. Ja paraugamies uz Grieķiju, tad redzam, ka daudzi, uh, daudz, kas ir iesaldēts un nauda nemaz nenonāk pie tiem, uh, kam tā būtu jāsaņem. Tagad par 2016. gada ietvaru mums jāievēro jaunie apstākļi, tīpaši krīzes skartajās valstīs, un jānodrošina tas, lai situācija uzlabotos. Un ir ļoti nozīmīgi, lai mēs nodrošinātu to, ka nauda patiesi nonāk ekonomikas. Uh, Uh, pārstāvi labā uh, rokās. Paldies, un tagad uh, lauksaimniecības komitejas vārdā uh, Denano kungs, divas minūtes. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Yes. Priekšstādāja kungs, um, darbie kolēģi, es sākumā gribēju teikt paldies referenta Fernandeškungam, kas tiešām bija spējīgs saskaņot viedokļus ar dažādajām komitejām. Uh, Raugoties uz trilogu, budžeta komiteja aktīvi strādāja 14. jūlijā, bet atgādināšu dažas prioritātes šajās sarunās. Es domāju, ka nu, sākotnēji ir nepieciešama uh, budžeta stabilitāte, it īpaši lauksaimniecības jomā. Ir ļoti labi, ja e, EFSI fondi tiek izmantoti, taču žēl, e, ka tiek samazināts citas budžeta līnijas. Nu, es domāju, ka jāaizstāv šīs budžeta līnijas un jāaizstāv arī tās līnijas, e, tās budžeta pozīcijas, kas ir saistītas ar lauksaimniecību. Ir krīzes rezerve un to noteikti jāsaglabā, jo lauksaimnieki diemžēl sast daudzām krīzēm, nu, tāda ir, piemēram, krīzes, krīze saistīta ar Krieviju un citas, vai arī krīze, kas ir saistīta ar um, lauksaimniecībai bīstamiem aspektiem. Es domāju, ka noteikti jāsaglabā šī krīzes rezerve. Un tāpat mums ir jābūt spējām izmantot manevrēšanas iespējas, tāpat arī jāizmā, jāsaglabā programmas, nu, piemēram, tādas kā piena programmas skolām. Lauksaimniecība ir ļoti būtiska, tā ir uh, visvairāk integrētā politika Eiropas Savienībā, bet arī ir citas politikas, kurās mums jābūt ļoti uh, vērīgiem, nu, īpaši īpaši struktūra fondi, garantijas jauniešiem, tas ir ļoti nozīmīgi Eiropas Savienībai. Un šādā izpratnē es domāju, ka mēs spēsim garantēt šo finansējumu. Bez tam migrācijas jautājums, tas ir ļoti saržģīts, šeit notiek ļoti nozīmīgas diskusijas un ir nepieciešams finansējums. Ir jāatrod risinājums un noslēgumā. Uh, jābūt ļoti uh, vērīgiem starp saistību un maksājuma apropriācijām, un mums jābūt vērīgiem uh, budžeta komitejā. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Kadeka kungs liekas nav zālē, nē, Kadeka kungs nav zālē, un uh, nākamais runātājs kultūras komitejas vārdā Zdrojevska kungs viena minūta. Uras, kuri jesteśmy tak dumni w Europie, powinna... Es domāju, ka mums vajadzētu varētu būt uh, lepniem Eiropā ne tikai par to, ka atbalstām Eiropas Savienības dalību valsts, bet arī tādēļ, ka mēs esam um, interesēti veicināt gan augstākās izglītības, maksimāli uh, uh vairāk, plašāk iegūšanu, gan arī kultūras vēstures mantojumu sadojumu. Ikvienam kultūras komitejas deputāts svarīga ir uh, jaunie cilvēki, viņu nākotne, kā viņi turpinās uh, savu izglītību un ka uzturēs kultūru. Ko tas nozīmē? Mēs redzam, ka ir, ir e, pieaudzis finansējums Erasmus Plus programmai, citām uh, programmām, kas e, finansē jauniešu izglītību. Uh, Um, mums vajadzētu pietiekam augstu novērtēt arī pilotu programmu ieguldījumu un redzēt, uh, lai mm, tās, uh, kas pilotu programmas ir izvērtētas, tālāk arī tikt finansētas. Kultūras komiteja gribētu vērst uzmanību uz tādām programmām kā Eironet Plus, kā arī tie projekti, kas ir vērsti uz uh, Mm, informācijas iegūšanu, kā arī uz eh, dažādu festivālu attīstību. Paldies! Paldies! Eh, Tālāk eh, dodu vārdu Materas kundzei Femko, no Femkomitejas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Fernandešu kungām par paveikto darbu un par um, apņēmību un entuziasmu veicot šo darbu. Tas noteikti ir iespaidīgi un augst vērtējami. Es uzskatu, uh, ka mm, dzimumu vienlīdzības jautājumi ir iestrādāti visās Eiropas Savienības rīcība politikas jomās, un es gribētu, lai arī Fernandeša kungs uh, uzsvērtu to, ka ir nepieciešams finansējums tieši sieviešu uzņēmēju attīstībai. Uh, Eiropas jauniešu iniciatīva, piemēram, varētu būt viens no instrumentiem. Es domāju, ka šie, šie jautājumi, kas ir saistīti ar dzimumu vienlīdzību, ar tiem mēs saskaramies ikdienas un arī mas mēdījos, tas tiek plaši atspoguļots jaunā paudze ļoti labi saprot dažādu stereotipu negatīvo ietekmi. Paldies! Tālāk politisko grupu vārdā došu vārdu Bogas kungam uz pusotru minūtu lūdzu. Herr Präsident, liebe Priekšsēdētāj, kungs, dārgie kolēģi un kolēģis, es atbalstu uh, mūsu referentu Jose Manuela Fernandeša nosauktās prioritātes un pievērsīšos uh, ārējās uh, tirdzniecības uh, diskusijām par 2016. gada budžetu. Mēs domājam, ka budžetam. Uh, uh, ir ļoti liela nozīme. Tas aizvien uh, tam būtu jāvērtē ģeopolitiskās izmaiņas un arī ārējās tirdzniecības nepieciešamība, ir nepieciešams pietiekams finansējums. Un mēs domājam, ka komisijas tirdzniecības aktivitātes arī jāievēro. Un it īpaši viena lieta jādara uh, izteiktāk nākotnē, proti tirdzniecības nolīgumu pārvaldīšana ekspost izvērtējumā. Tas jādara intensīvāk nekā līdz šim. Uh, un jāveic arī revīzijas, palīzi, pa, revīzijas palātas secinājumu izvērtēšana. Ir ļoti skaidrs, ka diskusijas par globalizāciju to padara absolūti nepieciešama. Ir nepieciešama laba komunikācijas stratēģija. Un papildus tam 2016. gada budžetam ir jāatbilst. Uh, PTO nākamajiem sarunu soļiem un arī programma palīdzība tirdzniecībai jāatbalsta, jāatbalstās kapacitātes apjoms sasniegšana. Es zinu, ka diskusijas par finanšu atbalstu Eiropas iniciatīvām MVU atbalstam ir ārkārtīgi nozīmīgs. Paldies! Paldies, tagad Gaier kungs divas minūtes. Paldies, priekšstādā kungs, komisārs kundz, kolēģi, kolēģis. Pagātnē daudz diskutējām ar padomi, un man ir tāda neliela cerība, ka mēs nonāksim pie, nu, ja tā var teikt, jaunas ēras attiecībās. Ja mēs raugamies uz maksājumu krīzi, kuru, cerams, esam pārvarējuši, tad padomi ir visas psihoterapijas terapijas fāzi izgājusi. No nolieguma, nolieguma līdz atzīšanai un līdz uh, izvesaļošanās sākumam. Pirms pāris nedēļām institūcijas vienojās par dokumentu, kā pārvarēt maksājumu krīzi. Un, dargie kolēģi, es tagad ceru, ka Luksemburgas prezidentūra ļoti precīzi atcerēsies to, ko Latvijas prezidentūra uh, sasniedz un vienojās par ko. Uh, Ja budžets uh, paraudzīsies, ja padom paraudzīsies uz budžeta projektu, tad, nu, uh, ceram, ka mm, tas to darīs tā ļoti precīzi, vai arī uh, varbūt padome atzīs politiskās prioritātes. Tas ir vēl jo um, svarīgāk um, tādēļ, ka esmu pārsteigts, ka komisija ir iesniegusi uh, Uh, projektu, kuru maksājums saistība apropriācijas ir uh, atšķirības starp tām 10 miljonu, un tā ir situācija, kurā es saskars ar um, samērā lielām problēmām. Mēs katrā plenārsēdē par to runājam. Es uh, domāju par krīzēm, tuvijos aiestrumos, par uh, Lībiju, par krīzi Ukrainā, un uh, tās ir tikai dažas no tām, ko varu pieminēt. Un, ja skaitļi ataino uh, realitāti, tad mums jābūt efektīviem ārlietu politikā. Tas ir saistīts ne tikai ar naudu, bet arī ar to. Un tāpat jātīsta migrācijas politikas instrumenti. Saskaramies ar daudziem izaicinājumiem, jo FC gribam integrēt šajā budžetā. Mēs esam vienojušies par finansējumu un tas nozīmē, ka miljards tiks ņemts no uh, manevrēšanas spējām, bet 5 miljardi no tekošā budžeta. Kolēģi, jūs redzat, izaicinājumi ir lieli, un es ceru, ka mēs runāsim nevis par uh, līdzekļu svīdrošanu, bet par jaunu budžeta izveidi, un tas būs kas pilnīgi jauns mūsu darbā. Paldies! Paldies. Tagad uh, viena uh, minūte nākamajam uh, runātājam, Kölnerkungam. Priekšsēdētāji, kungs Gergojevs kundze, paldies, paldies par uh, izcilu labo sadarbību, veidojot uh, šo budžetu. Mēs, EKR frakcija, no vienas puses esam ļoti iepriecināti par to, ka šis budžets spēr soļus pareizajā virzienā, taču vienlaikus esam nedaudz um, bēdīgi par to, ka, nu, galu galā uh, status quo tiek saglabāts. Tas sakāms it īpaši. Uh, Gājer uh, kungam es gribētu, nu, nepiekrist viņa medicīniskai analīzei. Es neredzu to, ka nesamaksāto rēķinu problēmu mēs atrisinātu tā, ka mēs saistības 153 miljārdu apjomā paredzētu un um, 143 uh, uh miljārdu būtu uh, maksājuma apropriācijas. Un šie des, šī starpība vienkārši nepazudīs. Uh, Es būtu ļoti iepriecināts, ja mēs parlamentā patiesi būtu drosmīgi un veiktu reformas. Un ne tikai visu to, ko vēlamies saskaitīt, un galu galā apstātos pie neapmaksātiem rēķiniem. Paldies! Paldies tagad Alī kungs divas minūtes. Komisija Georgieva, die kolēģis. Kolēģi komisārs kundze, vispirms gribētu apsveikt eh, referentu Fernandešu kungu par ļoti labo ziņojumu, kas ir labs pamats tālākajām trialogām. 16. gada budžeta projekts eh, pierāda to, ka mēs atbalstām iepriekš noformulētās prioritātes, lai arī saistību apmērs ir samazinājies par 5,3%. Eh, mēs ceram, ka mēs tomēr sasniegsim ilgts ilgspējīgu maksājumu līmeni 16. gada beigās. Šeit mēs augstu vērtējam sadarbības ar budžeta komiteju un komisāras kundzi, sagatavojot budžeta projektu un uh, komisijas saistību sādaļu. Tas atspoguļo politiskās prioritātes - digitālais vienotais tirgus, enerģētikas tirgus, izglītība, uh, sports, jauniešu atbalsts. Un tādējādi arī atspūgļojas maksājumi Mm, FSI eh, fondā. Lai arī pie, eh, pa, palielināts budžets ir paredzēts migrācijas problēmu risināšanai, mums tomēr ir mm, jāapzinās, ka daudzgad finanšu ietvaru griezt varētu būt novecojuši. Tajā pat laikā vajadzētu atcerēties, ka maksājuma apropriācijas, ņemot vērā inflāciju, nozīmē, ka nav reāla palielinājuma, reālā izteiksmē. Uh, Nu, tas nozīmē, ka Eiropas Savienības budžeta apmērs saglabājas iepriekšējais un vajadzētu pavaicāt sev, vai būtu pienācīgi par 4% samazināt finanšu asignējumus teritoriālo kohēzijā, ja mēs redzam, ka atšķirības starp reģioniem un valstīm uh, Eiropas Savienībā arvien pieaug. Kopumā mēs atbalstām finansējumu palielināšanu inovācijām, migrācijas jautājumiem, jaunu darbiet radīšanai. Es uzskatu, ka mēs sasniegsim uh, iespējamo labāko pozitīvo rezultātu trialoga procesā. Paldies! Nirjāda un minūte. Nirjādas uh, kung, C vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Fernandešu kungām par darbu, kas ieguldīts šī ziņojuma sagatavošanā. Lai arī kopumā mandāts 16. Eh, gadām ir uzlabots, tad tomēr eh, mums sag eh, saglabāja šī taupības politika un neoliberālā politika, kā tas bija iepriekš. Patreizējai krīzē Grieķijā būtu jākalpo par brīdinājumu turpināt šo bīstamo ceļu. Mums ir jāfokusēs uz cilvēku vajadzībām, ir jānodrošina augsts kvalitātes darba vietas un ir jādomā par ilgtspējīgu attīstību, kas ir vieda un gudra. Šeit vajadzētu efektīvāk izmantot kohēzijas politiku, kas ļauj atbalstīt tās valstis, kas saskars ar sociālām un ekonomiskām grūtībām. Paģirs, ko esam mantojuši no 2013. gada daudzgad finanšu ietvaru, joprojām ir jūtams, un 2020. gada programma nesāksies ātrākā 2016. gada vidū. Mums ir jāpārskata daudzgads finanšu ietvers, tas ir mūsu pienākums investēt cilvēkos, nevis produktos. Paldies. Eh, tālāk Maragala kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Labākais, ko varētu pateikt par šo budžetu, Georgievs kundz un Fernandes kungs, ir, ka šis budžets nenodarīs milzīgu kaitējumu nevienam. Jā, tas ir līdzsvarots un maksātspējīgs. spējīgs Kā katru gadu par to būs sarunas, un es esmu pārliecināts, ka beigās mēs par to vienosimies, bet mēs redzam, ka par 1,4% ir palielinātas saistības un par 1,6% palielināt maksājumi. Tas nav ievērojams reāls palielinājums, lai arī procentuāli tas tā izskatās. Ja mēs padomājam par to, ka mm, neveiktie maksājumi ir ļoti apjomīgi, uh, tad eh, principā mēs cīnāmies ar um, iekrātajiem maksājumiem un nesamaksātajiem rēķiniem. Tas ir tikai provizorisks mēģinājums um, iekļaut zaļināšanas pasākums budžetā, bet mēs redzam, ka ir vairāk negatīvi elementi, ļoti negatīvi. Ir tīpaši tas, ka tiek turpināt tādi atbal, projekti kā IT, vairāk nekā 500 miljoni ir izmaksāti šajā projektā, kas rada vairāk jautājumu nekā eh, sniedz atbildes. Mēs turpinām finansēt šādus un līdzīgus projektus. Es domāju, tas ir simptomātiski, kas liecina par lielākām problēmām budžetā. Mēs joprojām interpretējam mūsu budžetu lai virzītu uz priekšu konkrētus projektus. Tajā pat laikā eh, daudzās valstīs, kā piemēram Grieķijā, cilvēki smagi cieši no šādas budžeta plānošanas. Ja Grieķijas cilvēki redzēs, ka Eiropa savu budžetu palielina, kamēr viņiem nāks arvien vairāk savilkt jostas un IKP būtiski krīts, tad es domāju, tas ir nepieņēmami. Šis budžets neveicinās ekonomikas atjaunotni. Paldies! Paldies tālāk, Arnot kungs, vienu minūtu lūdzu. Kad kuģis, eh, kuģi nes virsū aizbēr, eh, cilvēkam, tad ir jādomā par glābšanos. Um, te mēs runājam par IKP procentiem, bet IKP neatbilst mūsu nodokļu ienākumiem. Mēs neņemam vērā to, cik liels ir izmaksas, lai ievērotu Eiropas Savienības likumdošanu. Šis būs tieši tāds pats budžets, tieši tādai pašai Eiropas Savienībai kā iepriekš. Uh, uh, bet Es domāju, ka Grieķijas situācija liecina, ka mēs nevaram rīkoties tāpat kā iepriekš. Eiropas Savienības princips par vien ciešāku savienību e, šeit e, neatspūgļojas. Es domāju, ka mēs daudz efektīvāk varētu naudu izlietot tad, ja valsts varētu rīkoties pēc saviem ieskatiem, nevis atbilstoši Briseles birokrātijas norādījumiem. Paldies! Tālāk Montelkundze, vienu minūti. Paldies, 2016. gada budžets ataino uh, uh, šo realitāti. Teikt to, ko nedara 2,2% ir paredzējis komisija, 2,4% saistībās parlaments un komisija. Uh, rīkojas atbilstoši par 2% pieaugums, 5,4% pieaugums maksājumos, tādēļ kā arī daudz ierēģi dodas pensijā. Un Briselē vajadzētu rīkoties pašai tā vietā, lai prasītu no citiem visu izdarīt. Un Junkara plāns to gaida, nu, burtiski tā kā mēsijas plānu. Taču tas neatrisinās visu Makrofinansiālā pal eh, palīdzība eh, Ukraina ir palīdzēta, lai arī tajā pašā laikā Grieķijai kavējas dot palīdzību. Un uh, pēdējā divkosība uh, demokrātijas un cilvēktiesību uh, jautājumiem veltītie maksājumi pieaug par 2%. Tajā pašā laikā Martins Šulcs vēlas, lai Sirijas valdību aizvietotu tehnokrātiska un nedemokrātiska valdība. Paldies. Nākamais runātājs Prediskungs. Paldies, priekšsētā kungs. Es gribētu teikt paldies Fernandaš kungam par to, ka viņš ir pieņēmis un iestrādājis tos grozījumus, ko es izteicu AFET komitejā budžetam, ko piedāvā Eiropas komisija. Es gribētu arī teikt, ka esmu ļoti apmierināts ar to, ka saistību apropriācijas ir pieaugušas ārlietu komitejas mērķiem. Esmu pārliecināts, ka. Um, Eiropas Savienībai jāpiešķir līdzekļi, lai varētu īstenot ambiciozos plānus, un ir nepieciešama papildus budžeta līdzekļi. Un šie līdzekļi ir jāiestrādā galējā budžeta projektā. Ir ļoti svarīgi saglabāt paaugstinājumu maksājumu apropriācijās, jo tas ir nepieciešams, lai īstenot tās programmas, kādas ir Eiropas Savienība pieņēmusi, lai uzturētu stabilitātu un mieru. Un ārlietu politikā mūsu parlaments turpina aktīvi strādāt kaimiņu attiecību jomā, austrumos un, dienvi, un uh, dienvidos, un man liekas, ka ļoti nozīmīgi ir, lai šie instrumenti saņemtu nepieciešamo uh, finansējumu. Es domāju, ka ir nepieciešams šī gada budžetā ietvert uh, mūsu saistības, lai aizsardzētu kaimiņ, uh, uh, cilvēktiesības kaimiņu valstīs, bet arī citās valstīs. Un es domāju, ka mūsu um, projekta ārlietu jomā um, tiks ietverti pilnā apmērā šajā budžetā. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Tomā kundze, divas minūtes. You have to. Uh, okay. Jā, Tamā kundze uzstās brīža, tad uh, Ashford kungs uh, lūdzu. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Šajā ziņojumā tiek runāts uh, par atskaitīšanos, uh, naudas racionālu izmantošanu un tam līdzīgi. Tas ir ļoti iedvesmojoši un tādēļ esmu ļoti pateicīgs komisārei Georgievas kundzei, kas tiešām ir ieviesus disciplīnu budžeta procedūrā, bet man ir zināmas bažas. Šis parlaments ir ļoti detalizēti ieinteresēts budžeta formulēšanā un veidošanā, bet mūs maz interesē budžeta izpilde. Un tas nav pieņemami. Kolēģi, mēs, iz, mēs tērējam nodokļu maksātāju naudu. Uh, Un mums nav iespējams novērtēt šo līdzekļu racionālu izlietošanu, mums nav procedūra, kā novērtēt efektivitāti, un mums mūsu rīcībā nav uzraudzības līdzekļu. Kā rezultātā pārāk bieži mūsu lēmumi ir balstīti uz politiskām tradīcijām un apsvērumiem, bet pārāk maz tie tiek balstīti uz pierādījumiem. Paldies! Paldies! Tālāk, Duprē kungs lūdzu paldies priekšstādāja kungs, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Es pilnībā atbalstu mūsu kolēģa Žozi Manuela Fernandeša ziņojumu. Jūs nebūsiet pārsteigti par to. Un it īpaši to, ka viņš ļoti uh, godīgi 3E uh, realitāti, izaugsmi un nodarbinātību atbalsta. Tās ir uh, prioritātes. Jūs zinat, ka izaugsmi ir nepieciešama nu, gluži kā dienasčā maize. Uh, Un šeit uh, ir nepieciešams uh, finansēt garantijas uh, strateģiskajām investīcijām, saglabājot, kā mēs uh, esam to spējuši, saglabāt šos līdzekļus līdz 2020. gadam, tāpat arī saglabāt finansējumu starp savienojumiem Eiropā. Un tāpat uh, politikām nepieciešamie līdzekļi tādiem kā migrācijas politika ir nepieciešama. Un tāpat arī sadalījums starp dalību valstīm ir nepieciešams bēgļu plūsmām. Un es gribu teikt, ka tas ir skandalozi, ka valsts, kas saņem struktūra fondu līdzekļus, atsakās uzņemt pāris desmitu patvērumu meklētāju. Tāpat es atbalstu referenta priekšlikumu saglabāt uh, finansējumu drošības darba kārtības jautājumu risināšanai, tāpat kā komisija to piedāvā. Terorisma apdraudējums ir reāls un tāds paliks. Mums ir nepieciešami finansējumi, lai palīdzētu Eiropol un citām programmām. Un gribu teikt komisijai jāpārtrauc neiedzīgā sistēma. Uh, kas mehāniski atņem no aģentūra, ja piešķir aģentūrām līdzekļus, ja nav neprioritāri šie līdzekļi nenepieciešami. Paldies. Urbāna kungs, viena minūte. Fernandes kundze, mūsu politiskā grupa ir vairākas grozījumus sagatavojusi. Daudz arī ņemti vērā, tie ziņojumi ir uzlabojuši, un tomēr Mēs šo budžetu kritizējam kopumā. Tas ir pārāk ierobežojoši nepietiekoši. Tas neatbilst arī ekonomiskās krīzes izaicinājumiem. Austeritātes un taupības politika to vēl visu pastiprina. Ambicioza publisko investīciju politika, kas varētu radīt augst, augstas pienotās vērtības darbietas, tas ir tas, kas būtu vajadzīgs un produktīvā modeļu mainīšana. Bez šiem pasākumiem mums būs kohēzijas problēmas arī turpmāk, un sociālās drāmas turpināsies, kas ir skārušas plašas iedzīvotāju masas. Grieķijas iedzīvotāji ļoti skaļi ir pateikuši, jābeidz Eiropas taupības politika. Jums ir pienākums ieklausīties šajās tautās. Paldies! Hībneres kundze pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Konstitucionāla lieta komiteja nav dziļi interesēta budžeta jautājums, un tomēr man ir divi vēstījumi jums. Viens ir īpaši svarīgs mums. Tā ir programma Eiropa pilsoņiem, kurai komisija ir finansējumu palielinājusi, un es ceru, ka sarunu gaitā tas tā arī paliks. Šajos sarežģītos laikos, kad mēs konstatējam uzticēšanās krīzi, mums ir jātuvojās pilsoņiem, eh, jāskaidro viņam politika, šī programma var būt ļoti nozīmīga. Arī Eiropas pilsoņu iniciatīva arī ir svarīga eh, līdzdalīgās demokrātijas programma. Tā ir jākļūst budžetā vēl redzamākai. Tādēļ iesakām ja apakšpozīciju e, budžetā ieviest, kas būtu budžeta neitrāla, bet šo pozīciju padarīt redzamāku. Paldies, Mūdie kungs, viena minūte, e, kundze, viena minūte. Paldies. Es gribētu pateikties e, Fernandesa e, kungam par viņu darbu un arī e, ar šo ziņu un arī Georgievas kundzei e, paldies Eh, par pūliņiem atdzīvināt tautsēmniecību, eh, bet mēs nevaram runāt tikai par šodien, jā, jārā, jāraugās arī uz nākotni. Tieši tādēļ apvārsnes 2020 ir tik svarīgs un tā budžets. Eh, trilogu sarunas būtu jāizmanto, lai šo jomu pastiprinātu pētniecību, inovācijas, kuras atbalsta apvārsnes 2020 ir līdzeklis, ar kuru palīdzību mēs varam nodrošināt nākotnē augstas kvalitātes darbvietas. Nākotnē ir gaidāms lielas tehnoloģiskas izmaiņas, un tādēļ mums jābūt gataviem, lai nākamās paudzes, kā arī tās, kuras ir tagad darbvietās, eh, tiktu sagatavots šiem izaicinājumiem. Eh, paldies! Paldies, un tagad Kūžmieka kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kunz, šajās debatēs gribētu vērst uzmanību uz eh, to, ka 150 miljārdi un 10 miljārdi eiro mazāk maksājumos. Tas ir mazāk nekā 15. gada budžetā, un tas tā tad veido 2,4% un 1,6% attiecīgi. Uh, Šajā situācijā komisijai būs grūti izpildīt maksājuma saistības, lai arī visas trīs institūcijas ir paredzējušas maksājumu samazinājumu no 204 miljārdiem 2014. gadā līdz 200 miljārdiem 2015. gada beigās un 2 miljārdiem 2016. gada beigās. Tas ir liels samazinājums eh, kavētajiem maksājumiem, bet tas nozīmē, ka projekta izpildītāji neseņems eh, šos maksājumus maksājums un ņemot vērā maksājumu uh, palielinājumu 16. gadā patiesībā nozīmē iepriekšējās um, bagāžas um, vienkārši izlīdzināšanu. Paldies! Sumim. Paldies! Tālāk Olbricht kungs pusotra minūte lūdz. Priekšsēdētā komisārs Kolons, 2016. gads uh, būs ļoti svarīgs gads tieši no budžeta viedokļa raugoties. Pirmkārt, Tas būs gads, kurā mēs eh, pārbaudīsim, eh, vai starp institūciju vienošanās attiecībā uz maksājumiem darbojas. Pagājušajā gadā eh, mums vajadzēja samazināt šo palielinājumu par diviem miljārdiem. 2016. gads būs gads, kad mēs izmēģināsim jauno kopumā sistēmas darbību. <clears throat> Un tas ir gads, kur mēs redzēsim pirmos rezultātus, izmantojot uh, Junkera fonda rezultātus. Treškārt, tas ir gads, uh, ka mums vajadzētu izjust pirmos efektus no 2014. Um, gada programmēšanas rezultātiem. Un es domāju, ka pirmie rezultāti jau būs un arī būs jāveic pirmie maksājumi. Kas attiecas uz pirmo elementu, rodas jautājums, vai jauni maksājumi neveidos jaunu, teiksim, šo kavēto maksājumu sistēmu, kāds bija iepriekš. 16. gadā mums vajadzēs pieņemt arī lēmumu attiecībā attiecībā uz uh, budžeta pārskatīšanu uh, lai 2016. gadā izlietoto naudas līdzekļu efektivitāte būtu ņemot vērā daudz gadu perspektīvas pārskatīšanu, un tādēļ šis gads mums būs ļoti svarīgs. Paldies, tālāk Negresku kungs lūdzu. European se prezintă la... Dargie kolēģi, Eiropas parlaments trilogos strādā ar ļoti skaidru uh, redzējumu par Eiropas Savienības budžetu. Mūsu skatījumā ir ļoti nozīmīgi, lai ES budžets attīstītu veiktu investīcijas un garantētu attīstību, lai mūsu pilsoņi e, labāk dzīvotu. Mums ir ļoti skaidrs vēstījums. Mums ir vajadzīgs budžets, kas nav taupības budžets, bet investīcija budžets par labu cilvēkiem, lai radītu darba vietas, lai atbalstītu uh, profesionālu izglītību, lai uh, atbalstītu Eiropas demokrātiju, mazos vidējos uzņēmumus un mūsu vērtību attīstību. No komisijas mēs sagaidām lielāku skaidrību, caurskatāmību mm, publiskajos izdevumos un padome. Padome šodien nav mūsu sēdē. Uh, tiem būtu jāatbalsta mūsu darbs ar budžetu. Mēs pārstāvam pilsoņus un padomai arī vajadzētu būt šeit pārstāvētai. Paldies. Tagad Marinesko kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāris kundze, jūs vedat sarunas par 2016. gada budžetu. Un ar Fernandešu kungu, ko mēs ļoti labi pazīstam, mēs ar viņu esam diskutējuši par FC fondiem. Un tas, ko esam sasnieguši, ir ļoti labs rezultāts. Par 2016. gada budžeti sakot, mm, es gribētu pieminēt to, ka pirmo reizi mums būt, būs struktūra fondos uh, īsti uh, un labi maksājumi. Tāpat arī 25 miljardu kavēšanās kohēzijas fondos ir jāizlīdzina, un tāpat arī ir nepieciešama nauda uh, programmām apvārtsnes 2020 un arī strateģiskajam investīciju fondam nepieciešama līdzekļa. Tas nozīmē, ka sarunas būs sarežģītas, mūsu piedāvātā bāze ir ļoti solīda, un šo sarunu Rezultātus mēs sagaidām ar nepacietību un domājam, ka tie būs ļoti labi. Uh, Ceram, ka sarunas būs atšķirīgas no iepriekšējām reizēm, kad uh, pašā pēdējā vakarā nāk klajā padoma ar uh, kādiem jaunumiem. Es domāju, ka ja mēs nesasniegsim tādu labu balansu uh, budžetā, tad tas iespaidos uh, parādmaksājums, uh, kohēzijas uh, maksājums līdz 2020. gadam. Tajā pašā laikā jāsaka, mums ir jāatgūst fondi, mums jābūt aktīviem. Uh, Eiropas strateģisko investīciju fonda uh, kontekstā un jādarbojas uh, ļoti aktīvi. Bez tā nebūs iespējams noslēgt 2016. gada budžetu. Paldies! Uh, Tomā kundze aizvien nav zālē. Nē, Tomā kundze ir zālē, lūdzu. Priekšsādātāja kungs, komisārs kundze, man ļoti žēl, bet šodien man tāda pavisam īpaša diena. Komisārs kundze, varbūt, ka jūs uh, domāsiet, ka nu, neesmu um, īsti apmierināta, bet šī kavēšanās. Šī kavēšanās ar uh, um, dalīto finansējumu programmu uh, maksājumi ir nepieciešama, lai atvieglot situāciju ar nesamaksātajiem maksājumiem. Liekas, ka 2016. gadā mums beidzot ir nepieciešama um, manevrēšanas spēja, lai samaksātu 2 miljārdus um, apjomā esošos nesamaksātos vēl maksājumus. Dalībvalsts un vai uh, padome uh, akceptēs to, jo mēs redzam, ka gadu no gada šis jautājums tiek atlikts, un solidaritāte nevienmēr raksturo valstu un valdību vadītāju ar darbību. Tad desmit miljārdi atšķirība starp maksājumu un saistību apropriācijām programmēšanas periodā. Jāsaka, ka m, krīze ar maksājuma apropriācijām ir varbūt arī nu, tāda iespēja grāmatvedībā. Uh, bet uh, struktūra uh, problēmas budžetā paliek tādas pašas, kādas tās ir. Nesamaksātie uh, rēķini perioda beigās un uh, dalība valstu vēlme ekonomēt, uh, veidojot Eiropas budžetu. Šis uh, daudzgadu uh, finanšu schēmas modelis ir novecojis. Uh, Šodien mēs diskusē, diskutējam par jautājumiem un zinām, ka mūsu spējas ir ierobežotas. Jā, budžets pieaug, bet uh, 2 miljārdi eiro manevrēšanas iespējas ir ļoti maz. Mums ir nepieciešams investīcijas. Nu, šeit uh, mēs runājam par prioritātēm. Es atzīstu, ka tas ir uh, daļai darīts, bet mums vajag vairāk. Un mūsu. Uh, uh, mūs, mums šeit nav paredzēti līdzekļi, lai palīdzētu pieciem miljoniem um, jauniešu, kam nav darba Eiropā. Paldies. Paldies, nākamais runātājs Zdehovskī kungs, pusotra minūte. Predsedajcī. Paldies, priekšsēd. Pirmkārt, es gribētu paust pateicību komisārei jo viņa ir radījusi ļoti labu noskaņojumu sarunām, sadarbībai. Es priecājos, ka viņa regulāri apmeklē parlamentu, lai ar mums runātu, un es gribētu arī pateikties referentam Fernandeškungam, jo viņš ir arī viesojies Libe komitejā, kur es esmu atzinuma sagatavotājs. Un tagad sacīšu dažus vārdus par budžetu pilsoņu drošība, cilvēku drošība ir viens no Eiropas Savienības svarīgākiem mērķiem. Tādēļ e, šis mērķis nedrīkst saņemt pārāk e, mazu finansējumu, kā tas ir pat laban. Lība komiteja pašreiz cenšas palielināt resursus svarīgām aģentūrām kā Europol, Eurojust un Frontex 2016. gadam. Skaidri redzams, ka resursi nepietiek šīm iestādēm, un tas ir nepieņemami. Tikai 1% Eiropas Savienības budžetā drošībai. Mums ir jādomā, kā drošību palielināt ar šādiem līdzekļiem, tas nav īsti iespējams. Es ceru, ka mēs visi centīsimies to panākt savā sarunu mandātā. Paldies! Fanda Kampa kungs pusotra minūte. Paldies priekšsēd. Es ļoti uzticos referentam, Fernandeša kungam un tāpat arī Georgievas kundzei. Ja jums izdosies darbu ar šo budžetu uh, veiksmīgi pabeigt, tad būs vienkārši. Padomu vēlas, lai Eiropa darītu arvien vairāk, bet uh, dot arvien mazāk naudas. Tādējādi mēs savu ticamību graujam paši. Ja mēs gribam kaut ko panākt vairāk attiecības jomās, tad mums ir jāatsakās no kaut kā Šeit mums jābūt izlēmīgākiem. Tēriņi vienmēr ik gads ir mazāk eh, par eh, to, kas reāli tiek patērēts, un šo, šos līdzekļus varētu, mēs būtu varējuši izmantot pagājuši gadu, lai um, uzkrāto parādu mazināt tā vietā, lai šo naudu atgriezt dalībvalstīm. Mums ir jāpadara budžets elastīgāks. Es runāju EPP transporta darba grupas vārdā, un es gribētu jautāt par uh, attiecībām starp FC un CEF līdzekļu atgūšanu. Paldies, Kadeka kungs, vienu minūti. Priekšstādā kungs, komisārs kungs, dargie kolēģi. Nu, sākumā liels paldies mūsu kolēģim Fernandešu kungam par paveikto darbu. Esmu ļoti iepriecināts uh, par to, ka budžeta uh, komitejas ieteikumi ir uh, iestrādāti arī zivsaimniecības uh, jautājumos - flotes piemērošana, uh, izkrāšanas jautājumi, tiem ir veltīts finansējums. Uh, Liela daļa no kredītiem un maksājumiem ir nepieciešama. Jūs zinat, ka mm, zivsaimniecības komiteja ir nepieciešams finansējums, un finansējums ir nepieciešams, lai zivsaimniecības un jūrsaimniecības nozīme varētu veiksmīgi strādāt. Ir nepieciešama līdzekļi starptautiskiem līgumiem un arī tām saistībām, kuras esam uzņēmušies, bet dažkārt līdzekļi nepietiek, man žēl. Mums ir noteikti mērķi, mērķi ilgtspējīgai attīstībai 2000. 2015. gadā un, piemēram, datu savākšanai, kontrols funkcijām, kas ir nepieciešams, lai respektētu kopējo zivsaimniecības politiku. Un ar nepacietību gaidu padomas lēmumu, jo ceru, ka nebūs nekādu īsinājumu zivsaimniecības un jūrsaimniecības jomā. Paldies! Paldies! Tagad nākamais ir brīvā mikrofona procedūra. Pieci kolēģi ir pieteikušies, visi varēs uzstāties, un pirmais Novakova kungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēd. Komisārs kundz, priekšsēž kungs, cilvēki, kas nav šeit parlamentā, īsti nav interesēti skaitļos, viņus interesē rezultāti. Uh, Un šis ir viens no pirmiem budžetiem, kas ir vērsts uz rezultātiem. Mēs saskaramies ar daudziem lieliem izaicinājumiem situāciju Grieķijā, Ukrainā, Ziemeļā, Afrikā un e, tautsaimniecības vājums. Visiem šiem mērķiem ir paredzēti līdzekļi pietiekoši šajā budžetā un varam par to priecāties. Un es gribu pateikties arī Fernandeša kungam. Esmu gados jauns, jauns deputāts, un es priecājos arī par to, ka Eiropas Savienība atvēlēs vairāk līdzekļus jauniešu nodarbinātības iniciatīvai un Erasmus programmai. Eh, mazās lietas nav jāprioritizē, toties lielās ir jāatbalsta palielam, un es ceru, ka mēs varēsim apstiprināt arī turpmāk šāda veida budžetus. Es domāju, ka šīs debatas par um, savienības budžetu 16. gadā liek uzdot jautājumu, uh, Eh, fundamentālu jautājumu. 156 miljārdi eiro. Eh, svarīgi, lai šie līdzekļi tiktu iztērēti Eiropas problēmu risināšanā. Un man šķiet, mēs uz šo jautājumu esam atbildējuši tikai daļēji. Kopumā es varu pozitīvi vērtēt to, ka 16. gadā palielinās izdevumi investīcijām. Bet svarīgi ir arī, lai vairāk līdzekļu tiktu atvēlēti situācijas stabilizēšanai Eiropā, bet ir zināms vājības šajā budžetā, piemēram, eh, MVU atbalsts. Šie uzņēmumi rada jaunas darba vietas, bet tajā pat laikā mm, viņiem netiek nodrošināts pietiekams atbalsts. Paldies! Mulțumim, domnul Marias, un minut. Marijas kundz, lūdzu, vien, kungs, vienu minūtu, lūdzu. Priekšstādātā kungs, mēs runājam par budžetu 2016. gadam Eiropas Savienībai. Maksājumu un saistības 144 miljārdu eiro apmērā tas ir paredzēts, taču tas nav daudz, ja mēs salīdzinām ar tiem miljardiem eiro, ko uh, valsts ir samaksājušas, lai glābtu bankas. Dragī kungs ir uh, miljārdus iztērējis, lai pirktu vērtspapīrus, un, ja visu to salīdzina, tad šis budžets ir ļoti neliels. Uh, runājot par 2016. gada budžeti, ir nozīmīgi atbalstīt bezdarbniekus, cīnīties pret uh, nabadzību, radīt darba vietas, atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus, ir nepieciešama teritoriāla un vietējā kohēzija, ilgtspējīga lauksaimniecība, atbalstīt attīstība un daudz cits jomas jāattīsta. Mums ir nepieciešams uh, finansēt uh, programmas uh, dienvidos. Grieķija slīkst nabadzībā. Jakovčič kungs, viena minūte. Naša mandāta. Lai šī komisija gūtu panākums un parlaments gūtu panākums, diezgan skaidrs, ka mums ir jāinvestē savā tautsemniecībā un tās izaugsmē. Tikai tā mēs varam gūt panākums. Esmu pārliecināts, ka runājot par kohēzijas politiku, tas svarīgs faktors daudzām dalībvalstīm. Pieejamie dati skaidri parāda, ka kohēzijas pol politika ļauj izdarīt lielas investīcijas daudzos Eiropas Savienības reģionos. Protams, arī Junkera fondam ir liela nozīme. Tam ir jābūt panākumam, nevaram atļauties, ka tas izgāžās. Uh, Tam ir jābūt Eiropas komisijas un parlamentu kopējiem veiksmes stāstam. Viena lieta, ko es gribētu norādīt par makroekonomiskām stratēģijām, es esmu parlamenta referents Adrijas un Jaunijas jūras stratēģija, un mums ir jāapvieno projekti makroekonomiskā stratēģiskā morvēkundze vienu minūti. Man bija mūz, kā mūzika skanēja ausīs tas, ka 2016. gada budžets Eiropas Sanības nopietni atbalstīs Eiropas Savienības trūcīgākās valsts. Būs solidaritāte stiprāk starp eh, bagātām un nabadzīgām valstīm, kohēzija saņems vairāk līdzekļus tādā vērtā. Taču, diemžēl, dzirdējam par to tikai vispārīgas frāzes, tad es gribētu uh, jautāt komisārs kundzei, kā arī uh, eh, ziņojums sagatavā, uh, kas tad konkrēti ir paredzēts, kādi budžeta pasākumi. Piemēram, Ungāru pilsonis, eh, ar ko var rēķināties, kādi pūliņi būs Eiropas Sanības eh, budžetā, lai eh, nenot, neturpinātos emigrācija no Ungārijas un citām trūcīgākām dalībvalstīm vai dzīves līmenis tiešām celsies. Uh, Eh, kad eh, ieblēdīja eh, Ungārija un citas Austrum Eiropas valsts Eiropas saimnībā, tad mēs uz to cerējām. Es gaidu uz šo konkrēts atbildes. Paldies! Paldies, un tagad Georgievs kundze sniegs atbildes. Paldies priekšsēdētāju un paldies visiem, kur piedalījās šajās debatēs. Es centīšos uh, atbildēt uz uh, jautājumiem, kas tika uzdoti komisijai. Pirmkārt, jau izskanēja daudz komentāri par atšķirībām uh, starp saistībām un maksājumiem 16. gada budžetā, un daži pauda bažas, ka šis 10 miljārdu atšķirība, um, ka saistības ir par 10 miljārdiem vairāk nekā maksājumi, mēs nevarēsim atrisināt iekavēto maksājumu problēmu kas ir īpaši nopietni izvērtusies pagājušajā gadā. Mēs esam pārliecināti, ka tas tā nebūs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka ir paredzēti ļoti specifiski pasākumi maksājumu plānā, kā to pieprasīja Eiropas parlaments, lai mēs varētu no 24,7 miljardiem šogad līdz diviem miljārdiem nākamajā gadā, tātad samazināt šo eh, nesam, nenomaksāto rēķinu apjomu. Un divi miljārdi tas ir normāls stāvoklis. Tālāk 16. gadā mums vairs nebūs iepriekšējā daudzgad finanšu ietvers spiediens, kas prasīja pagājušajā gadā un šajā gadā no mums lielus maksājumus. Bet mums vēl nebūs obligāti maksājumi jāsēdz no nākamā tās gada finanšu ietver. Tātad 16. gads ir tāds, kur mēs varam pieļaut, ka saistības ir par 10 miljārdiem lielākas nekā maksājumi. Un varu jums vēlreiz apliecināt, ka mēs ļoti rūpīgi sakosim budžeta izpildes gaitai. Uh, lai redzētu, vai maksājuma puse tiek realizēta tā, kā plānots. Tālāk izskanēja bažas par to, kādi ekonomiskie dati ir izmantoti aprēķinot kohēzijas fondā nepieciešamos maksājumus un kāda būs aploksne kohēzijas fondā dažādām dalību valstīm, ņemot vērā to, ka ļoti dinamiski mainās IKP dalību valstīs. 2016. gadā mēs veiksim pārrēķinu, un tas attiecīgi ietekmēs kohēzijas fonda aploksnes dalību valstīm. Tālāk vairāki runātāji ļoti uzstājīgi teica, ka viņi vēlas, lai šis budžets būtu atšķirīgs nekā iepriekšējā, lai tas fokusētos uz prioritātēm, uz rezultātiem orientēts budžets. Mēs vēlamies, lai šajā budžetā ļoti rūpīgi arī tik ņemt vērā, teiksim, šī administratīvā puse. Mēs esam kā uh, kuģis, uh, kā liels kuģis. Uh, eh, karaliene Merija, uh, kuram ir nepieciešams liels laiks un amplitūda, lai pagrieztos. Un Tādējādi es nonāku pie tāda svarīga jautājuma, kā investīcijas inovatīvos pasākumos un MVU atbalstā. Jā, tas noteikti ir svarīgi, jo mēs redzam, ka tieši tādējādi pieaugs jaunas darbvietu skaits un e, palielināsies ekonomiskā aktivitāte, un tas ir svarīgi tīpaši tajās dalība valstīs, kur bezdarbs pastāvīgi ir bijis ļoti augsts. Tādējādi mums izdosies sasaistīt ne tikai to, ko mēs um, piedāvājam MVU nepastarpināts ar kosma programmu, bet arī kā mēs virzām Junkera plānu izpildu, lai tas būtu maksimāli efektīvāks. Tāpat bija konkrēts jautājums par Ungāriju, kas notiks ar Ungārijas iedzīvotājiem Eiropas Savienības budžeta izpildes rezultātā. Es domāju, ka tad, protams, mums ir jārunā ļoti konkrēti, bet man vairāk arī nav laika, lai iedzināties pārāk šajās detaļās. Bet es gribētu teikt, ka situācija ir atšķirīga nekā iepriekšējo budžetu gadījumā, jo mēs tagad raugāmies, piemēram, uz Ungārijas budžeta mm, komponentiem, tur būs visai daudz uh, struktūra fonda līdzekļu, tāpat arī liels lauksaimniecības uh, atbalsta uh, īpatsvars. Bet mēs Ungārijas gadījumā arī redzēsim, ka varbūt Junkera plāns uh, palīdzēs uzlabot šo situāciju, ka tiks veiktas investīcijas, lai atbrīvotu tā saucamos um, dusošos uh, uh aktīvus ekonomikā. Paldies! Liels paldies priekšsādātāji un Fernandeša kungs, es ar nepacietību uh, gaidu iespēju atkal uh, vest sarunas, vai tas būs dienā vai naktī, labāk dod priekšroku, protams, dienai. Labi, paldies uh, vicepriekšsēdētājs kundzei, un tagad došu vārdu Fernandeša kungam lūdzu. Obrigado, eu queria agradecer à senhora. Virsnīgs paldies. Es gribu teikt paldies komisārai Georgijievas kundzei par uh, viņas konstruktīvo darbību. Gribu teikt paldies visiem kolēģiem, kas uh, iesaistījās darbā, veidojot Eiropas Savienības uh, budžetu. It īpaši uh, gribu teikt paldies kolēģiem no parlamenta puses, un mēs. Uh, visu mūsu atbildību apzinoties strādāsim. Tāpat arī komisija, kas strādā ambiciozi un tajā pašā laikā arī noteikti. Ceru, ka arī padome tāpat izturēsies. Mēs sagaidām vienot nostāju no padomas puses. Tas nevienmēr tā ir. Zinām, ka, lai pieņemtu šo daudzgadu finanšu ietvaru, ir nepieciešama vienbalsība un ir valsts, kas vienmēr balso pret budžetu. Uh, taču tajā pašā laikā atbilst daudzgadu finanšu schēmai vai arī pat zemāks līdzekļus nosaka. Nu, tas nav koherenti, nav konsekventi. Mums ir Eiropas Savienības valsts, kas ir principā pret budžetu balsojušas Bieži vien sabiedrība vienkārši nav informēta par to. Mēs vēlamies, lai vārdu dod un tur. Mēs vēlamies zināmu elastīgumu, un uh, elastīguma dēļ mēs uh, šo daudzgadu finanšu ietvaru 2014. un 2020. gadam esam pieņēmuši tā, ka tas ir zemāks apjomos nekā iepriekšējā. Uh, veidā, lai būtu elastīgums, lai izmantotu līdzekļus no iepriekšējiem gadiem. Ja tie nav izmantot, mums būs nepieciešama līdzekļi, jo mēs esam nosprauduši mērķus apvārksnes 2020. Tāpat arī Connecting Europe Facility šī programma jāfinansē, un mēs strādāsim cik vien iespējams, lai parūpētos par to, ka Eiropas finan strateģisko investīciju fonds no šīm programmām neņem pārāk daudz līdzekļus. Solidaritāte, izaugsme, um, ir daudz ļoti nozīm, nozīmīgu darba lauku un ceru, ka mm, šis ziņojums tiks uh, plaši atbalstīts. Paldies! Paldies! Mūsu diskusijas par šo jautājumu ir noslēgtas. Balsojums būs par šo jautājumu rīt. Un pirms uh, mēs. Uh, pirms dodu vietu Jatemakī kundzei, es gribu izteikt paziņojumu. Uh, saskaņā ar 197 panta a, reglamenta pirmo punktu tieku informēts par to, ka rīt a, diskusiju atklāšanā par ES a, lomu mieru procesā tuvējos austrumos šī grupa prasīs diskusijas atlikšanu tad, kad augstā pārstāv varētu būt pārstāvēta šo diskusiju laikā. Paldies!